un cilvēktiesību principiem, un šeit nevajadzētu pieļaut atpak, atkāpšanos. Findank. Paldies, kolēģi Gāler. Kolēģis Svoboda, lūdzu, pusotru minūti. Paldies priekšā.